Good afternoon. Dien. Would you hear me? Vai jūs mani dzirdat? Nē? Jā? Labi. Vissvarīgākais ir, lai tulki mani dzird. Sveicu visus šajā pēcpusdienas sanāksmē. Es aizstāju budžeta komitejas priekšsādātāju, bet uh, Izskatās, ka mani dzird tikai tūki. Zālē mani nedzird. So, this is not working. To... Nedarbojas, jā? Ja? Nedarbojas zālē. They can use the headphones. If they use the headphones. So please use the... Lūdzu lietojiet austiņas. Tas ir vienīgais risinājums. Sveicu jūs visus atkal šajā ekon un budžeta komitejas kopīgajā sanāksmē, un mēs strādāsim pie reformu atbalsta programmas. Mums ir jāatsāk iepriekšējā sasaukumā iesāktais darbs un jāpabeidz tas. Tas ir atlicis no šiem skaļiem paziņojumiem par lielo eiro budžetu. Es pieņemu, ka darba kārtība visiem ir pieņemama, Pat man paziņojumu nav, jo mums ir tikai 45 eh, minūtes. Eh, abām komitejām būs pēc tam atsevišķas sēdes, un tāpēc uzreiz ķeršos pie trešā darbkārtības punkta, kur ir runa par reformu atbalsta programmu. Un mana galvenā loma, tā kā mums ir tikai 45 minūtes, ir ierobežot runātāju izteikšanās laiku. 5 minūtes referentiem, laimīgā kārtā abi referenti ir šeit zālē, uzreiz sāksim. Uh, ar Aideri Gardie Zabalu kundzi. Viņa turpina šo uzdevumu no iepriekšējā sasaukuma. Lūdzu, jums vārds uz piecām minūtēm. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es centīšos varbūt vēl īsāk izteikties. Vispirms gribētu izskaidrot, tātad, kāpēc mēs sasaucām šo kopīgo sēdi. Uh, bet mums referentiem vēl nav projekta, ko iesniegt komitejām, un tomēr mums šķita svarīgi jūs informēt par eh, jaunāko notikumu attīstību. Nevis par sarunām, ehm, bet par eh, diskusijām, kas mums ir par šo reformu atbalsta programmu. Gribētu arī izskaidrot, kādus eh, grozījumus grib veikt padome, lai mums visiem būtu Um, informāciju par uh, šo procesu. Algún problēma con el sonido hoy. Jā, tā tad uh, šodien mums ir problēmas, izskatās ar skaņu. Tātad mēs to vēl īsi apkopojām, lai jums tas ir uh, arī pieejams rakstiskā formātā, melns uz balta. Pirmais eh, skaidrojums attiecas uz eh, šiem te soļiem, posmiem, kas izriet no iepriekšējās eh, notikuma attīstības. Dos años eh, con esta propuesta encima de la mesa. Fue un... Mēs tātad šo priekšlikumu skatām jau apmēram divus gadus. Komisija uh, sākotnēji nāca klajā ar šo priekšlikumu kā daļu no daudzgadu finanšu schēmas mūsu komiteja kopā ar ekon, tātad budžetu un ekon komitejas kopā strādāja ar to parlamentā un arī padome sāka um, strādāt pirmajā lasījumā. Vairāku mēnešu gaitā mēs strādājām pie reformu atbalsta programmas un pēc tam pārgājām pie reformu investīciju atbalsta programmas. Mums ir arī konverģences uh, instruments. Diemžēl mums neizdevās uh, panākt uh, vienošanos iepriekšējā sasaukumā parlamentā, bet pat ja tas būtu izdevies, tad tas jau būtu novecojis, jo tas būtu balstīts uz iepriekšējo komisijas tekstu, un tagad lietas ir pilnībā mainījušās, jo arī padomi ir mainījusi savu pozīciju. Šobrīd ir tikai viens priekšlikums no Somijas prezidentūras. Mēs zinām, ka Eirogrupa un Horvātijas prezidentūra strādā pie zināmiem šī priekšlikuma aspektiem, un vienošanās vēl nav panākta. Mēs abi kā referenti gaidām, kāds būs šī darba rezultāts, pie kā strādā Horvātijas prezidentūra, un tad raudzīsimies, kā mēs varam pie tā strādāt mūsu attiecīgajās komitejās. Nav jau tā, ka um, mēs nevaram strādāt, kamēr padoma nav savu darbu pabeigus, bet prātīgāk būtu tomēr um, balstīties uz padomas darba rezultātu, citādāk mēs strādātu tā kā vakumā. Šeit ir tāds eh, neliels skaidrojums attiecībā uz tām izmaiņām, ko eh, kādas ir tagad veiktas, eh, salīdzinot ar sākotnējo komisijas priekšlikumu. Komisijas priekšlikumā bija trīs instrumenti - reformu sasniegšanas instruments, konverģences instruments un tehniskā atbalsta instruments. Tehniskais atbalsts ir tāds pats reformu sasniegšanas instruments eh, tātad iekļauj eh, Eirozonas eh, dalībvalstis un dalībvalstis, kas nav Eirozonā. Un šīs divas daļas tagad ir nodalītas. Es atvainojos. Uh, man ir grūti to visu izskaidrot, bet es ceru, ka šis eh, grafiks palīdz to visu sas, saprast. Un tad ir arī šis konverģences eh, un reforma instruments, kas tiks vērsts galvenokārt uz eirozonas dalību valstīm. Un eh, tad ir ne eirozonas dalību valstis plus konverģences instruments, un tas tiks vērsts uz dalību valstīm, kas nav eirozonā. Uh, Tas ir šis konverģences un reformu instruments. Un, kā jau es teicu, tehniskā atbalsta instruments uh, būtībā nav mainījies. Tāds ir tas priekšlikums, kas mums uh, šobrīd ir. Tas ir Somijas prezidentos priekšlikums un arī tas, ko mēs esam saņēmuši no Horvātijas prezidentūras. Mēs nezinām vēl, ko viņi iesniegs turpmākajos mēnešos. Vienkārši, lai jūs e, informētu, nesastāda kopā šos 25 miljārdus, ko sākotnē komisija bija piedāvājusi. Par to vēl tiek vēstas sarunas DFS sarunu ietvaros ar padomi, un uh, diskusijas par to būs ceturtdien. Bet šie ir tie skaitļi, kas šobrīd ir, un ir mazāk nekā sākotnējie komisijas. Uh, pieteiktie 25 miljārdi. Paldies, Aider! Jā, tagad uh, mūs var dzirdēt pat Strasbūrā šķiet. Ekon uh, ir tagad cits referents, Pislāro kungs. Būs uh, arī referents par šo pašu tēmatu. Paldies par iespēju izteikties Es ar prieku varu ziņot, ka mums ir ļoti laba uh, komanda ar Gardie Zabalu kundzi, un tas uh, ir uh, ļoti svarīgi. Mēs strādājam ļoti atvērti un caurskatāmi un vēlamies panākt vienotu pozīciju parlamentam. Uh, jo šis dokuments ir ļoti mainījies, kā jau līdzreferente minēja. Tagad PowerPoint prezentācijā ir eh, tātad šī diskusija struktūra atspoguļota, bet citiem būtu grūti sekot, jo mēs vēl nezinām, kas eh, būs šis pēdējais variants, bet mēs tagad balstāmies mūsu diskusijās uz Somijas prezidentūras priekšlikumu, un tās sadaļas, kuras mēs skatām, ir saistīts ar juridisko pamatu, eh, atbilstību, atbalsta spēju un šie te instrumenti, ko mēs piedāvājam, ko piedāvāja eh, prezentēja eh, kolēģe, ir tas, kā mums ir eh, kohēzijas juridiskais pamats, bet ir arī struktūra reformas eirozonai, tā ir viena svarīga lieta, un konverģētas reformu instruments tiek skatīts balstoties uz to pašu, kas bija iepriekš. Mēs runājam par konverģenci, uh, Mēs runājam par dalību valstīm, kuras eh, gatavojas iestāties Eirozonā un eh, tehniskais atbalsts eh, būs jaunajā priekšrunā pārvaldība, patiesībā ir svarīgs temats, ko apspriest. Te ir runa par uh, pārvaldību, kas ir saistīta ar Eirozonas rekomendācijām, Eirosamitu un Eirogrupu, bet jāpatur prātā arī tas, ka mēs joprojām runājam par semestri un nacionālām reformu programmām, un šeit uz ekrāna redzat um, šīs te atšķirības um, dažādiem instrumentiem. Otrs temats, ko mēs šeit redzam, ir uh, finansējuma piešķīrums. Uh, Šeit mēs runājam par formulām, par uh, modulācijām un uh, ir arī jauns kritērijs IKP uz iedzīvotāju. Un tas būs uh, ļoti interesanti dzirdēt, ko kolēģi teiks par to visu. Budžeta tēmāts jau tika uzsvērts, tātad šie 25 miljardi. Tikai minēšu vēl to, ka gan tehniskajā atbalstā gan BIK ir e, iespēja dalību valstīm paredzēt e, brīvprātīgus transferus, tātad budžetu, sastāda DFS budžets un iespējami papildinājumi no dalību valstīm pašām. Tikai pāris vārdu par laika grafiku. Kas tagad notiek Mēs lielā mērā esam atkarīgi no 17. un 20. februāra sanāksmēm. Eirogrupa tiksies tātad, uh, un mūsu sākotnējais uh, grafiks bija 2. martā nosūtīt uh, ziņojumu projektu, bet tas nebūs iespējams pēc ECFIN būs zaļā nedēļa Un uh, neviens negribēja atteikties no šīs zaļās nedēļas. Un tad, uh, tādēļ mēs pagarinājām ar sekretariātu starpniecību šo termiņu līdz 20. martam. Paldies sekretariātam par to. Bet mēs saglabāsim 20. un 21. aprīlī šo te ziņojumu prezentācijas uh, termiņu. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir ļoti īss Tas būs 23. aprīlis, bet ko mēs darīsim? Mēs visu uh, izdarīsim jau dažas dienas iepriekš, lai visi uh, kolēģi parlamentā uh, varētu uh, vismaz nedēļu saņemt grozījumu iesniegšanai. 27. un 28. mājā tiks skatīti grozījumi un uh, 27. un 28. mājā būs arī balsošana. Uh, un uh, jūnija pirmā vai otrā plenārsēde būs, uh, kad tiks skatīts šis jautājums plenārsēdē. Mēs ceram, ka šī uh, lielā reforma tiks ļoti nopietni skatīta un ar lielu atbildību skatīta padomē. Mēs ceram, ka viņi panāks drīz kopīgu nostāju, un tad mums būs aktīvi ar viņiem jādiskutē, jo tie uh, ir ļoti svarīgi jautājumi dalībvalstīm un pilsoņiem un cerams, ka tas viss tā arī tiks pieņemts. Es gribētu pateikties komisijai par viņu ieguldījumu un varbūt viņi varētu sniegt uh, informāciju par pēdējo notikumu attīstību, ja priekšādātājs ļautu. Paldies, jūs varbūt uh, pamanījāt, ka es uh, ar Gušmao kungu kopā vadu šo sanāksmi. Viņš ir no ekonu komitejas vicepriekšsēdētājs. Un nu, tagad pāriesim pie uh, ēnu referentiem. Georgos Kritsos eh, bija jārunā, bet viņš izskatās nav zālē. Tad uh, eh, Maidls kundze, viņa ir ēnu referente no ETP. Tikai divas minūtes. Paldies, es centīšos izteikties pēc iespējas īsi. Es pārstāvu Atmāru Kārasu. Šodien viņš ir um, ēnu referents no ETP viņam bija steidzami jādodas uz Austriju, un viņš, diemžēl, nevar šodien būt šeit klāt. Man ir pieci punkti, e, par ko gribēju runāt. Pirmkārt, Karas kungs e, atbalsta lielā mērā RSP vispārējo mērķi, kas jau tika minēts, e, atbalstīt prioritārās reformas visās dalībvalstīs. Te pašā laikā ir jāveicina investīcijas un jāveicina atbilstīga, atbildīga fiskālā politika. Struktūra reformas ir eh, ļoti svarīgas arī Eiropas semestra kontekstā. Tas viss ir eh, jāīsteno, jo dalība valstis ir tikai 43% apmērā uh, ieviesušas uh, valstu rekomendācijas no 2012. līdz 2017. gadam. Un uh, saskaņā ar komisiju tas varētu palielināt izaugsmu par 1%. Šis instruments uh, ir jāskata kā investīcijas nākotnē, kas uh, varētu būt ļoti ienesīgi. Tā pašā laikā šī iniciatīva uh, ir daļa no ekonomikas un monetārās savienības nepieciešamās padziļināšanas, pie kā mums ir aktīvi jāstrādā. Otrakārt, Karas kungs atbalsta to, ka saruna komanda šajā procesā arī skatīs komisijas eh, priekšlikumu par pārvaldības ietvaru konverģēcēju un konkurētspējai, kas balstās uz sarunām padomē un tomēr parlaments ir līdzlikumdevējs, un līdz ar to mēs nepārņemsim vienkārši padomas pozīciju, mēs pār, centīsimies panākt labāko risinājumu pilsoņiem. Parlamentam vajadzētu balstīties arī uz savu darbu no iepriekšējā sasaukuma, un treškārt Karasas kungs pilnībā atbalsta uh, um, iespējas izveidi, finanšu un konverģences atbalstām valstīm, kas nav eirozonā, um, un tas jau bija paredzēts arī Junkar komisijas plānā. Karaskungs grib uzsvērt arī, ka jebkāds uh, nelīdzsvars reformu atbalstā ir jānovērš un ir labi jāizveido šī sadalas formula. Un visbeidzot, Karas kungs grib uzsvērt, ka šis instruments ir jāveido saskaņot ar ekonomikas pārvaldības pārskatu, ko komisija ir, ir um, nesen iesniegus kā paziņojumu, un Karasa kungs neatbalstīs ekonomikas pārskata uh, veikšanu šajā um, dokumentā, bet abām iniciatīvām vajadzētu iet roku rokā, bet netraucēt vienai otrai. Uh, Ņemot vērā šos un citus jautājumus, Karas kungs ar prieku gaida labu sadarbību ar abiem referentiem un visu sarunu komandu no ekon un budžeta turmākajos mēnešos, kā jau mēs redzējām laika grafikā. Paldies, un tā kā nav klāt otrs ETPN referents, tad es jums ļāvu uh, vairāk runāt, un uh, es arī dzirdu, ka jūsu valsts gatavojas pievienoties e, Eirozonai. Tagad pāriesim pie sociāldemokrātiem, bet uh, ēnu uh, referents izskatās nav klāt. Un no Reņū Garikāno kungs, ja ir klāt. Nu, izskatās, ka pirmdiena nav tā labākā diena šādām kopīgām sanāksmēm. ID arī nav pārstāvēti. Nu, tādējādi iegūstam daudz laika pārējiem ēnu referentiem, un tagad no zaļajiem budžeta ēnu referents būs Lagarkungs. Jā, es esmu šeit. Pārsteigums. Es arī pārstāvu ekonu ēnu referentu, un tas arī ietaupīs laiku. Pirmkārt, man ir liels prieks, ka varam tagad uh, diskutēt nu, nav vēl juridiskais pamats, uz ko raudzīties, tāpēc es vairāk runāšu par neseno priekšlikumu, kuru redzējām sarunu uh, priekšlikumā no padomas. Uh, pārvaldība un elastība ir tas, kas satrauc mūs visvairāk. Eh, tātad, kad es raugos uz pārvaldību, sarunu kastē tā sauktajā izskatās tiek strādāts pie tā, ka uh, liela daļa uh, budžeta būs uh, strateģiskajās vadlīnijās. Tādējādi nauda tiek novirzīta prom no pastāvošajām programmām un fondiem, un šī nauda tiks izņemta no budžeta līnijas, par kuru parlamentam ir uh, līdzlemšanas tiesības, un eh, tā tiks ievietota kaut kādā pārvaldes struktūrā, kas būs daudz mazāk caurskatāma, un pilnīgi noteikti parlaments tur nebūs līdzņēmējs. Un es eh, nesaprotu, kāpēc Eiropas parlamentam vajadzētu piekrist eh, tam, ka um, tas tiks pārnest tātad uz šo starpvaldību formātu uz Eirogrupu. Tālāk par uh, apjomu Jau tā bija neliels eh, šis apjoms - 25 miljārdi eiro, un pēdējie priekšlikumi liecina par to, ka tiek izmantots fiskālais instruments ar ļoti ierobežotu efektivitāti bet uh, milzīgām pārvaldības problēmām. Kāpēc mums tad to vispār vajadzētu atbalstīt? Es nesaprotu, kāds būtu politisks vai ekonomisks ieguvums šādai programmai. Uh, ja netiek risināts šis apmērs un pārvaldības problēmas. Un tālāk par elastību. Esmu diezgan apmierināts, ka šī taisnīgā atguvuma loģika vairs netiek izmantota, bet man ir bažas tomēr, ka tas varētu atkal uzpeldēt. Nav nekādas jēgas izmantot šādu instrumentu, ja uzskatāt, ka uh, visai naudai ir jāatgriežas tur, kur, eh, no kurienes tā ir nākus, tad mums nav vajadzīgs šāds fiskāls instruments. Un ceturtais un pēdējais punkts. Nav man īsti skaidrs, kā CRI um, ir pievienotā vērtība attiecībā pret kohēzijas fondiem. Šobrīd tas ir pieejams tikai um, valstīm, kuru IKP uz iedzīvotāju ir um, zem uh, Um, Eiropas Savienības vidējā. Manuprāt, tur ir kohēzijas fondi, kas būtu jāizmanto, un otrkārt šī instrumenta apjoms ir diezgan liels, salīdzinot ar risku kopējo paketi, un es domāju, ka mums būtu jānoskaidro, kāpēc tad ir uh, šāds nelīdzsvars. Tie tie četri punkti, ko gribēju uzsvērt, tie ir drīzāk tādi saturiski, netik daudz par laika grafiku. Bet es eh, ceru, ka mēs varam raidīt signālu skaidri padomēji, ka mēs nepieņemsim vienkārši visu, kas nāk no viņu sarunām. E Paldies, EKR. Eh, e Ēnu referents viens no viņiem noteikti nav klāt, bet līdz ar to nu, otram būs vairāk laika. Robert Zīle, viņš ir klāt vai nē? So now even more relaxed GUE. Nu, tad uh, vēl vairāk laika uh, pārējiem GUE anreferenti Papadimulis kungs. Arī nē. But fortunately my neighbor is here. Bet mans kaimiņš noteikti ir klāt. Gušmau kungs no Ekon. Tad mūsu ēna referents no Ekon. Paldies priekšsēdētājs. Turpināšu portugāļu valodā. Paldies! Tātad reforma atbalsta programmu. Tātad šie mērķi. Pr Tā, protams, ir iespēja šo instrumentu izmainīt, izmantot, lai izmair, izvairītos uh, no problēmām, sekojot komisijas ieteikumiem. Budžeta instruments, kas nosaka politiku saistībā struktūrālajām reformām, bet valdības neuzskata dažkārt to par ad adekvātu. Tātad mums jāsaprot ka ja struktūra reformas saistībā ar budžetu aplūkojam, tad tas ir atšķirīgs jautājums. Struktūra reformām jābūt leģitīmām saistībā ar demokrātiju Eiropas Savienībā, it īpaši ņemot vērā Eiropas parlamentā un arī valstu līmenī nacionālajos parlamentos. Tālāk mums ir nepieciešamas budžeta kapacitātes, kas saskaras ar makroekonomisko līdzsvara trūkumu Eirozonā. Šķiet, ka šis instruments eh, neatrisinās pārdalīšanas problēmas, ne pašā instrumenta apjomus, kas ir minimāli, ja mēs domājam par dimensijām, kādas mums ir nepieciešamas Eirozonā. Protams, mēs piedalīsimies debatēs it īpaši saistībā ar, ar struktūru reformu. Ref, stru, eh, struktūra reformu programmu, skatoties, kas ir nepieciešams un kas eh, uzmanīgi raugoties ir iespējams. Ja pēc tam eh, to lems tikai Eirogrupā, tad parlaments nepiekritīs. Paldies! Gušmaukungs. Uh Nu, tiešām darīja lielisku darbu, lai izlīdzinātu eh, to, ko sākumā mums te iesniedza, un tā, tā budžeta komiteja arī lieliski pastrādāja. Nu, un tagad, eh, principā, tās man par pārsteigumu mums vēl ir laiks, lai uzklausītu varbūt eh, kādus runātājus no zāles, ja nē, tad komisija, bet nē, es redzu kolēģi, kas vēlas runāt. Paldies! Es izteikšos poļu valodām. Roberts Zīle nav klāt, bet es esmu otrais referents. Un nu, tā kā mums ir laiks, uzsveršu, ka mūsu grupa ir pār tehnisko atbalstu. Šī ideja ir jāpatur. Protams, visi jaunie instrumenti. Mēs eh, neko nenosodām. Visu, ko var izmantot, eh, jā, var izmantot, eh, bet mēs esam sarežģītā situācijā. Dažas valstis ir Eirozonā, citas nē. Mūsu grupa noteikti iesniegs detalizēto pozīciju. Viss, kas skar budžetu, mūs interesē. Jauna pārvaldība, pašu resursi, visi šie temati ļoti interesanti. Polijas valdība arī piedalīsies šī lēmuma īstenošanā un uh, ir uh, gatava pat uh, palielināt savas iemaksas. Uh, veidojot kohēzijas budžetu Eiropas Savienībām. Pēc komunisma režīma trūcīgākas valstis, tam tomēr jāgūst labumi, finanšu labumi, ko Eiropas Savienība pārvalda labi, labi arī sadala, un šie finanšu līdzekļi nonāk dalību valstīs un panāk, tas panāk tādus redzamus uh, uzlabojumus. Tā kā es ceru, ka šī politika turpināsies diskusija. Katrā gadījumā ir interesanta. Mēs visam sekojam līdzi, tad skatīsimies, ko teiks padome, kāda būs šī aploksne. Un mēs noteikti izteiksimies pēc būtības un ņemot vērā savienības intereses. Paldies, Geraldine Maju, kas ir Digi reformu um, nodaļas vadītāja. Viņa ir klāt. Paldies! Jā, es labprāt izteikšos. Mani lūdzu pastāstīt par situāciju, statusu quo, kur mēs esam. Sadarbojamies ar Somijas um, prezidentūru, pirmiet un tagad ar Horvātijas prezidentūru, lai um, inkorporētu uh, visus elementus, eh, kas eh, tika piedāvāti darba dokumentā, un lai to visu iekļautu reformu atbalsta programmā. Somijas prezidentūras eh, tekstu iesniedza neformāli abiem līdz referentiem. Nu, un šis ir tāds labs pamats darbiem, bet um, dialogs joprojām atvērts, runā par līdzekļu izmantošanu elastīgākā veidā. Uh, Nu, līdz um, 20% no pieejamiem līdzekļiem. Un tad uh, par to dialogs turpinās, bet ceram uz ambiciozu vispārēju pieju uh, līdz uh, marta beigām. Parlaments noteikti dos savu pienesumu, mēs ļoti uz to ceram, un mēs darām visu, lai atbalstītu kolēģus no padomes un parlamenta abus līdzreferentus. Te tika prezentēti arī ļoti relevanti un svarīgi slaidi, ko vēlos īsi pakomentēt. Atšķirības starp um, instrumentiem sākotnējā atbalsta programmā un šajā atbalsta programmā BUCC jums ir investīciju programma, kuras agrāk nebija. Un tad ir līdzfinansējuma noteikumi. Uh, prasības nacionālajā līmenī, kur agrāk nebija, un sadalas atslēgu pamainīja komisija, e, izmanto kā kritēriju apropriācijas, un padome vēlas izmantot uh, iedzīvotāju skaitu plus uh, e, IKP uz iedzīvotāju, kas ir tā innovatīvi. Un arī jauns priekšlikums ir par BCC. Uh, lai būtu labākas stratēģiskas vadlīnijas Eirozonai, Eiro samitiem un Eirogrupai. Un tāpat laikā svarīgi, lai komisija arī turpmāk kontrolētu tēriņu programmas. Vēlamies to uzsvert. Bet šobrīd, eh, skatot tekstu redakciju, liekas, ka mūsu loma un mūsu tēriņu programmas prerogatīva eh, uzraudzība tiek respektēta. Paldies, Vincenzo Bakāro, juridisks uh, padomdevējs uh, tā pašā komisijas DG nodaļā. Paldies, kolēģe, jau izskaidrojušies uh, pamat atšķirības starp šo programmu un iepriekšējo programmu, bet pārvaldības regula svarīgi pieminēt vienu elementu. Runājot par pārvaldību, komisija ierosina jaunu regulu kur runa ir par Eirozonas uh, lomu un strateģiskajām vadlīnijām, strateģisko orientēšanos prioritātēm, prioritāšu noteikšanai, ko apsvers uh, dalību valstis uh, pie BICC. Bet tas neko nemaina attiecībā uz komisijas prerogatīvām, runājot par tēriņu programmu, kā jau izskanēja. Mm, tā ir tāda sarkanā līnija starp komisijas uh, kompetencēm un šo jauno pārvaldības ietvaru. Paldies! Paldies! Tagad uh, Kalikāno kungs. Noriņu. Paldies priekšsēdētājiem. Man uh, bija jābūt citur ekonkomitejā eh, uzdevumā un, eh, diemžēl, ne, nepaguvu izteikties, bet eh, nekas, tad izteikšos tagad. Mēs ļoti atbalstām šo programmu, budžeta eirozonai, šo budžeta kapacitāti, kas te tiek ierosināta. Arī komisijai ir labas idejas, labas iniciatīvas. Uh, par eh, budžetlietu regulēšanu arī valstu līmenī, tā kā tā ir laba iniciatīva. Runājot par statusu quo, mūs satrauc, eh, ko dara padomu, runājot par demokratisko pārskatu atbildību. Padoma vēlas, eh, lai parlaments mazāk kontrolētu situāciju lai demokrātiskās iestādes uh, vairs nevarētu piedalīties šajā kontrolē. Uh, padomē vēlas uh, pati visu kontrolēt. Tas mūs satrauc, un arī programmas izmērs arī mums šķiet ir. Tur arī varētu lietas um, pamainīt. Pagaidām programma nav pietiekami plaša. Tātad pārskata atbildība, demokrātiskums un budžeta piemērotība, izējot no mūsu vajadzībām. Pie tā mēs vēl strādāsim. Labi, nu un tagad uh, noslēdzošie vārdi abiem uh, līdzreferentiem e Eidere. Paldies! Paldies visiem kolēģiem, kas ir klāt uh, šajā pirmdienas pēcpusdienā. Paldies par komentāriem, es visu pierakstīju un visu ņemšu vērā bet tagad jānogaida Horvātijas prezidentūras priekšlikums. Jo tas nebūs gluži Horvātijas prezidentūras vai padomas eh, priekšlikuma eh, turpinājums, bet eh, tā kā ir iesniegti jauni priekšlikumi, mums tiešām jānogaida šis padomas priekšlikums, jaun definēts priekšlikums. Uh, Mums tas ir jāredz, jāanalizē, un tad jāsaprot, vai parlamentam jākļūst aktīvam vai nē. Jo pagaidām nav vērts strādāt pie vecā dokumenta, jo, kā teikts, eh, lietas ir izmainījušās un jāņem vērā šīs pēdējās izmaiņas. Un vēl viena lieta, nezinu, vai mēs par to diskutēsim, bet svarīgi ir uz to norādīt. Ir eh, šī makrokondicionalitātes klauzula, kas ir iekļauta dokumentā, fondu līdzekļu izmantošana ir piesaistīta Eiropas semestra noteikumiem. Es gribēju uz to norādīt. Jā, un uh, tiek gatavota jauna sadalas atslēga padomēm. Mēs kā grupa Par to skaidri izteicāmies. Runājot par iedzīvotāju skatu, ar šo kritēriju nepietiek. Nepieciešami citi papildu kritēriji, cita formula. Bet netkarīgi no tā, kāda formula tiks izmantota, galu galā jāņem vērā arī valstu specifika. Un nevajadzētu aizmirst, protams, par pašu programmu un tās mērķiem. Tagad par zaļo teikto. Uh, Par to joprojām tiek diskutēts par to, kā līdzekļi jāsadala, neatkarīgi no kritērijiem. Rakstīts, ka dalība valstis eh, saņem atpakaļ vismaz 70% no iemaksātiem līdzekļiem. Tā, tam, tā tas pagaidām rakstīts, un mums kā parlamentam jāuzdod konkrēti jautājumi šajā sakarā. Par to esmu pilnīgi droša runājot par budžetu, ja vēlamies reformu atbalstu programmu nākamajiem septiņiem gadiem 23 valstīm. Tad ar to nepietiks. Mēs nevarēsim investēt tik daudz, cik būtu gribējuši. Abās komitejās tika runāts par stabilizēšanas programmām, kuras vēl nav pabeigtas. Arī uz to gribēju norādīt. Paldies, Pišlāru kungs! Paldies! Um, mūsu sākotnējā prezentācija Um, bija neitrāla mūsu līdzreferentu prezentācija. Mēs nemēģinājām jums neko diktēt. Mums bija jāklausās sākumā. Tāds ir mūsu uzdevums. Un mums jāuzklausā, protams, arī padome un komisija. Un mums ir jābūt neitrāliem. Tātad prezentācijās esam aprakstījuši diskusiju galvenās uh, tēzes, un, protams, PP, e zaļiem, GUE, EKR ir savi uzsvari, savi akcenti. Un skaidrs, ka par šīm sadaļām, par šīm uh, tēzēm mēs uh, turpināsim runāt. Vēlos atbildēt kolēģim no GUE, kas ļoti diplomātiskā veidā apšaubīja nedaudz uh, iespējas izmantot instrumentus. Teiksim, kāda starpība starp kohēzijas fondiem un krīm. Es eh, atgādinu, ka ir atšķirības starp šiem instrumentiem. Runājot par BIK, jā, runa ir par saulēcīgu rieģēšanu, uh, ja plānot lietas septiņiem gadiem uz priekšu, viena lieta, um, ja jums jārīkojas spontāni, tā ir cita lieta, un par kri mēs runājam par pakotnēm, par reformām. Mēs uh, nerunājam par uh, intervencijām kohēzijas izpratnē. Runa ir par lietām, kas politiķiem jāizdara, pat ja īstermiņā rezultātu nebūs. Uh, Tātad mēs runājam par holistisku, visaptverošu izglītības uh, vai veselības aprūpas vai darba tirgus reformu. Mēs runājam par šiem lieliem um, sektoriem, uh, kur var sagatavot šādas pakotnes. Un paldies uh, visiem līdz, uh, visiem ēnu referentiem, paldies par jūsu priekšlikumiem. Uh, Mēs esam pateicīgi par idejām un priekšlikumiem. Mēs to visu uzklausīsim un uh, prieks arī dzirdēt no komisijas. Mm, prieks, ka komisija piedalās šajā procesā. Paldies, laika grafiks ir skaidrs. 21. Uh, aprīlī uh, tad prezentēsim šo, šo ziņojumu. Un, nu jā, nedaudz iekavējuši eh, šo sagatavošanos eh, daudzgad finanšu perspektīvai 2021. un 2027. gadam. Runājot par eh, finanšu perspektīvu 7. un 14. gadam, mm, tika panākta vienošanās gadu pirms perspektīvas sākšanas jau 2012. gada janvārī. Pagājušo reizi, eh, gatavojot finanšu perspektīvu, eh, varējām vienoties tikai 8. februārī. Un pat ja mums bija paredzēts vairāka laika sarunam, mēs tomēr atpalikām. Eh, tagad 20. februārī plānojam tikai starpvaldību vienošanos, par ko būs arī atsevišķs samits ES līmenī organizēts. Un cik atceros, nekad neizdodas vienoties pirmo Um, pieejama un vienmēr nepieciešami vairāki mēģinājumi, bet nu, cerēsim, ka mums tas izdosies uh, gana ātri. Nu, citādi mums tas var neizdoties uh, līdz pat 21. gadam, un kurš to lai zina, varbūt līdz pat 22. Jāpatur tas prātā. Paldies visiem, uh, un turpināsim ar komitejas sanāksmi kā parasti.